the president. <laughs> the sitting is resumed. Thank Atsākam plenārsēdi. Nākamais eh, darba kārtības jautājums ir par bērnu aprūpas pakalpojumiem saistībā ar Barcelonas mērķiem, un tādēļ es dodu vārdu komisāram Špīdlam lūdzu. Cienījamā priekšsēdētājas kundze.